Mesdames, Messieurs, chers collègues. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, Nacionālo parlamentu deputātu un Eiropas parlamentu deputāti, man ir tas gods, kā uh, Eiropas parlamenta budžeta komitejas priekšsēdētājam un bijušajam Francijas parlamenta deputātam jūs sveikt uh, šajā mūsu uh, sanāksmē, kas ir veltīta budžeta politikai un eh, budžeta koordinācijas efektivitātei. Un eh, mēs eh, vadīsim to kopā ar Duisenberga kungu, kurš ir Nīderlandes parlamenta budžeta komitejas priekšsēdētājs. Mūsu vidū sveicu komisāru Pieru Moskovičī, kurš ir atbildīgs par ekonomikas un finanšu jautājumiem, nodokļiem un muitu. Un pateicos par to, ka viņš pie mums ir atnācis, un mēs runāsim par uh, procedūrām, mehānismiem, kas tiek īstenot dalību valstīs, lai uh, īstenotu budžeta koordināciju, un runāsim par parlamentu īstenoto lomu. Mēs runāsim par to, kā uzlabot šo darbu, piemēram, veidojot budžeta padomas vai budžeta stabilizācijas mehānismu eirozonā, kā tas ir norādīts piecu priekšsēdētāju ziņojumā par Eiropas ekonomikas un monetārās eh, savienības eh, izveidas pabeigšanu. Eiropas eh, Savienībā, diemžēl, šobrīd uh, ekonomikas politika ir tikai uh, nacionālo politiku uh, Uh, summa un uh, nav nodrošināta uh, ekonomikas monetārās politikas koordinācija, un tādēļ ir nepieciešams veidot Eiropas budžetu, lai varētu, um, Eirozonas budžetu, lai varētu no, stiprināt noturību pret ārējiem šokiem. Uh, Tātad šis uh, stabilitātes mehānisms ir kā tāds iedīglis. Uh, šis mehānisms uh, tajā ieguldījumus ir uh, devušas Eirozonas dalībvalsts un arī sniegušas finanšu garantijas bet, diemžēl, par šo mehānismu netiek īstenota demokrātiskā kontrola. To nekontrolē ne dalību valstu, ne Eiropas uh, parlaments. Un domājot par to, kā uzlabot mūsu darbu un e, ka e, būtu nepieciešams ministrs, kas uh, Eiro, e, Eirogrupas finanšu ministrs un arī uh, Eirogrupas uh, kopējā kase eiro dalību valstu budžetu un finanšu komiteju un Eiropas parlamenta uh, atbildīgo komiteju locekļiem būtu aktīvi jāpiedalās šajā darbā un mums būtu jāizvērtē, kādas uh, vērienīgākas pasākums mēs varētu veikt nekā tas ir šodien. Es pati uh, ar interesi uzklausīšu jūsu uh, uzstāšanās par šiem jautājumiem debatēs, un es aicinātu pēc iespējas nepārsniegt divas minūtes uzstājoties. Priekšstādētājs Dūisenbergs uh, vadīs uh, debates, un uh, Tagad es dodu vārdu komisāram Pjerā Moskoviši un lūdzu viņam nepārsniegt desmit minūtes. Paldies, priekšstādātāji. Kungs, es tiešām nepārsniegšu man atvēlētās desmit minūtes. Uh, Godātie deputāti, pateicos, kā atkal um, man ir šī iespēja jūs uzrunāt. Es jau vakar uh, piedalījos uh, šajā sanāksmē, un šodien mēs runājam tieši par budžetu un ekonomikas jautājumiem. Vakar es norādīju, ka Eiropas pusgada ietvaros mūsu mērķi ir reformas investīcijas un, un, tā, un budžeta atbildība. Budžeta atbildība, protams, ir svarīga Eiropas mērogā, bet tā mums ir jāizteno, novēršot pretrunas ar izaugsmi ir svarīgi, lai eh, dalību valstu parlamentos pats arī esmu bijis deputāts, eh, tiktu izprasta šo pasākuma Eiropas dimensija un parlamentu loma. Eh, koordinācijai ir Eiropas nozīme, bet tāpat laikā um, lēmumi lielā mērā uh, ir uh, dalībvalstu parlamentu rokās par to, kādi pasākumi uh, tiek veikti. Koordinācija ir ļoti būtiska tādēļ, ka eiro zonā visas valsts ir savstarpēji saistītas Eh, tas eh, īpaši izpaudās krīzes laikā, bet eh, tas ir spēkā arī tagad. Un mums ir jāatzīst, ka budžeta atbildība ir viens no Eiropas ekonomikas politikas pīlāriem. Es esmu komisārs, kurš ir atbildīgs par ekonomikas uh, finanšu jautājumiem, par nodokļiem un muitas eh, savienību, un uh, uzdevums ir eh, raudzīties uz to, lai spēkā esošie noteikumi tiktu īstenoti, un tādēļ šis budžeta atbildības princips ir ne tikai formāls, bet arī reāls princips, domājot par uh, atbildību nākamo pauģu priekšā, domājot par to, um, par iedzīvotāju novecošanos, kas notiek Eiropā. Un tādēļ ir jāsaskaņo uh, vidēji termiņa, iztermiņa pasākumi, jāņem vērā tas, ka ir uh, jāsabalansē uh, budžets un jāveic nepieciešamie ekonomikas uh, pasākumi Eiropas pusgada ietvaros par šiem jautājumiem, jo mēs diskutējām vakar. Atsevišķās valstīs ir nepieciešams struktūra reformas, lai stimulētu izaugsmi tuvākā nākotnē un nodrošinātu ilgtermiņu budžeta stabilitāti. Budžeta atbildība nozīmē konsolidētu skatījumu uz eirozonu atsevišķās valstīs trūkst investīciju, bet ir pietiekams manevrēšanas iespējas, lai veiktu šīs investīcijas. Bet ir valstis, kur budžets ir ļoti ierobežots un investīcija trūkst, un tādēļ ir nepieciešams koriģēt nelīdzsvaru, skatoties uz eirozonu kopumā kā vienu vienību U, bet mēs pārāk joprojām domājām par katru valsti atsevišķi. Un šādas pamatnostādes mums būtu jāpaturprātā, pirms mēs pievēršamies jautājumam par budžetu koordināciju. Mēs uh, zinām, kā notiek parasti debates par uh, šo koordināciju un atbildību kopš uh, Dalību valstīm ir uh, uh, jāveic šāda koordinācija saskaņā ar fiskālo paktu, kas uh, izceļ atsevišķu šīs koordinācijas aspektus. Budžeta līgumā ir noteikts, noteikti dalību valstu atbildība un jaunas pārvaldības sistēmas ieviešana ar divpaku un sešpaku, divpaks un sešpaks pieņemšanu krīzes apstākļos ir mainījusi akcēt šajā budžeta politikā. Tagad mums notiek ex ante koordinācija budžeta jautājumos, tātad budžetu izskatīšana oktobrī notiek pēc tam, kad ir bijušas konsultācijas Briselē ar komisiju un Eirogrupu, un Eirogrupai teorētiski ir iespējas dalību valstīm prasīt pārskatīt budžetu un ir iespējams noraidīt budžeta projektu un tādējādi mainīt šo budžeta saturu. Protams, dalību valstu deputātiem ir izšķiroša loma šajā kontekstā. Protams, dalību valstu parlamenti budžetu uzdevums ir nodrošināt ilgtspējīgu uh, budžetu un noteikumu ievērošanu. Tāpat ir jāgarantē budžeta politikas efektivitāte un uh, politiskais uh, konsens var uh, tikt panākts tikai debatēs par prioritātēm, par uh, uh to, kā saskaņot ilgtermiņa, vidustermiņa uh, mērķus, un to, tas viss notiek dalību valstu parlamentos. Un dalību valstu parlamenti arī garantē uh, saistību īstenošanu attiecībā pret uh, e, Eirozonu, uh, Briseli un uh, attiecībā uz uh, šo ekonomikas politikas īstenošanu. Un uh, šādi pasākumi ir ļoti svarīgi, lai iztenot koordināciju Eiropas Savienībā, lai šīs nacionālās programmas um, sasauktos ar konverģences programmām Eiropas pusgadu ietvaros. Stabilitātes un izaugsmes pakts prasa, lai katrā programmā būtu iekļauta informācija par to, vai budžets ir izskatīts Nacionālā parlamentā un apstiprināts, un eh, vai ir apspriesti atzinumi par iepriekšējās programmas īstenošanu un citi jautājumi. Koordinācija Eiropas Savienībā attiecas arī uz Uh, gadskārtējā budžeta izstrādi. Un arī šajā jautājumā galvenā atbildība gulstas uz dalību valstu parlamentu pleciem, ņemot vērā uh, komisijas uh, atzinums par budžetu. Komisija ir gatava sniegt atzinumu visiem tiem parlamentiem, kuri vēlas šādu uh, atzinumu saņemt. Mēs neslēpjamies, mēs esam gatavi diskutēt, veidot dialogu. Un es uzskatu, ka mums varbūt nav pietiekam daudz iespēju šīs debates noturēt nacionālos parlamentos. Un es domāju, ka mums tuvā vidējā termiņā būtu jāiet vēl tālāk, un to arī uh, Uh, priekšstādātājs Junkers uh, uh, ir paudis šajā piecu priekšstādātāju ziņojumā savā runā pagājuši gadu, ka ekonomikas un monetārā politika, lai tā atbilstoši darbotos, prāsta, lai būtu arī fiskālā finansu kopīgā kapacitāte. Un es esmu pilnīgi Es šādus eh, uzskatus paudu arī eh, savās iepriekšējās pilnvaras veicot. Tā tad eh, ir. Nu, palūkosimies, kāda ir situācija ASV. Tas ir pamatojums eirozonas budžeta izveidei un eirozonas kases izveidei tā e, garantētu budžeta politikas kopīgumu un e, makroekonomisko stabilitāti. Ja ir budžets, ja ir kase, tad ir nepieciešama arī politiskā pārstāvniecība un būs nepieciešams vienu dienu Eirozonas finanšu ministrs vai nu komisijas sastāvā vai padomes sastāvā Es šādu ierosinājumu jau esmu uh, ieteicis uh, iepriekš, un tas pat varētu būt tātad padoms un komisijas loceklis. Un uh, parlamentam ir atbilstoši arī jāorganizējas, lai īstenot demokrātisko kontroli. Līdz ar to mūsu nostāja šādos, šajos jautājumos ir ļoti tūl priekšstādātāja kungas. Esmu gatavs uh, par šiem jautājumiem diskutēt arī ar deputātiem. Uh, Un noslēgumā gribu teikt, ka komisijas loma ir uh, svarīga šajā budžeta koordinācijas uh, procesā, bet mēs neko no augšas neuzspiežam, mēs respektējam parlamentu pilnvaras. Un koordinācija neierobežo nacionālo parlamentu un valstu suverenitāti. Un uh, Es uzskatu, ka mums daudz biežāk un sistemātiskāk ir jāuztur dialogs par šiem jautājumiem un kopīgi jāpieņem lēmumi. Paldies, komisāra kungs, lai ir arī tāda suverenitāte, kuru īstenot var tikai kopīgi. Tagad vārds Francesco Bočija, kurš pārstāv Itālijas deputātu palātas budžeta uh, un uh, ekonomikas plānošanas komiteju. Priekšstādātāji. Jūs runājāt par dažādām iespējām, par šo finanšu satvaru. Jūs arī izvērtējāt situāciju Itālijā un jāsaka, Itālijā mēs esam arī ieviesuši daudzus noteikumus, lai konsolidētu budžetu. Jādomā, protams, arī par Eiropas Savienības noteikto grafiku. Gribēju jums atgādināt, ka Itālija no 2008. līdz 2015. gadā, gadam veica ļoti tālajošas tehniskas dabas budžeta reformas. Šī fiskālā valde ir parlamenta instance, kas rūpējas par visiem budžeta tehniskiem parametriem. Mēs to izveidojām 2009. gadā un 2011. gadā tas tika pilnībā īstenots, eh, panākot balansētu budžetu. tika izveidots tāds mehānisms, ko atbalsta gan koalīcija, gan opozīcija. Šī fiskālā valde ir bijis labs instruments, un to atbalstīja arī divas trešdaļas no budžeta komisijas locekļiem. Tā tad ir tāda instance, kas izsakās par Itālijas budžetu, par valsts budžetu, un tātad divas trešdaļas deputātu arī tai deva savu zaļo gaismu eksperti netiek iecelti, viņus atbalsta parlaments. Un arī opozīcija atbalsta šo struktūru. Gribētu to uzsvērt, jo tas arī labi sasaucas ar šīs Eiropas fiskālās padomas izveidi. Parlaments tika um, iesaistīts visās šīs instances veidošanas uh, finesēs visos posmos un parlaments varēja izteikties. Mēs arī, protams, ļoti daudz vērojām neto parādu valsts budžetā. Šeit ir arī, protams, dažādas pieejas runājot par ekonomikas sakārtošanu, ir tādi kenciānisma piekritēji, ir uh, eiroskeptiķi, ir tādi, kas apgalvo, ka eirozona ir pakļauta neveiksmē, bet jāsaka, ka krīze bija grūta, nu bija grūti to izturēt līdz galam, tā ir smagākā krīze, ko mēs piedzīvojām pēckara gados. Un Daudzas valstis ļoti rūpīgi ievēroja visas normas, un tagad mēs redzam tādu zināmu atgūšanos ekonomiskajā jomā, bet ir jādara vēl ļoti daudz, un mēs nedrīkstam izvairīties no savas atbildības, un mēs esam pieredzējuši, ka IKP salīdzinājumā ar eh, ASV rādītājiem un eh, uzlecošajām ekonomikām E, nav tik e, stabils un jāsaka 28 dalību valstīs panāk konverģence, nu diena ir sarežģīta. Ir ieviesti daudzi pasākumi, kas e, valstīm radīja vēl papildus grūtības, bija šie fiskālie noteikumi, tika samazināti valstu izdevumi. Uh, Un šī taupība, protams, daudzās valstīs atstāja e, tādu ļoti dziļu nospiedumu. Tad komisija piedāvāja Junkera plānu, piedāvājot 315 miljārdu investīciju piesaisti, 20 miljārdus piedāvājot kā garantijas. Un Itālijas parlamentā mēs apspriedām šo ESIF, mēs arī pieņēmām rezolūciju, iezīmējot tādu uh, ceļu, pa kuru būtu ejams. Nu, varbūt šis ceļš nav pilnīgi taisns, bet tas ir tāds, pa kuru mēs varētu spērt soļus. Uh, lai galu galā savestu kārtībā mūsu budžetus un varētu finansēt valsts izdevumus. Runājot par eiro obligācijām, ir cilvēki, kas ir ļoti optimistiski noskaņoti. Mēs runājām par obligācijām, ko varētu piesaistīt, lai finansētu valsts tātad, publiskos izdevumus. Ja runājam par Junkara plānu, ir divas instances, kas ir atbildīgas par uh, plānošanu, e Eiropas centrālā banka tai skaitā. Un ir arī šis Eiropas sistēma mehānisms. Atsevišķās dalība valstīs ir uzlabojušies eksporta rādītāji, ir arī pārpalikums, tas ir vērojams nevien Vācijā un Nīderlandē, bet arī Itālijā. Es gribēju to vienkārši pateikt, jo citādi varētu rasties iespējas, ka ar ieviestajām politikām nepietika. Jāsaka, ka mūsu konkurētspēja neapšaubām ir jāuzlabo, tam būs arī laba ietekme makroekonomiskajā līmenī. Es noslēgumā gribēju teikt, ka runājot par ekonomisko izaugsmu Eiropā, mēs redzam pirmos uh, iepriecinošos rādītājus. Un izaugsmi var panākt ne tikai ar eksporta pārpalikumu, piemēram, Itālijā tie ir veseli 50 miljārdi, ir jārūpējas par uh, pieprasījuma veicināšanu pašā dalību valstī šo trīs mēnešu laikā mums ir jāpielāgo mūsu budžets, tas tiks grozīts, papildināts, uzlabots un tiks iekļauts arī mm, glābšanas klauzulas. Mehānismi tiks uh, nedaudz adaptēti un Tas atbildīs Briseles normām. Paldies. Eirozonas budžeta uh, funkcijas ir vairāk kārt apspriestas, to ir daži eksperti, ministri, komisāri un Eiropas parlamentā. Mēs arī cenšamies iedomāties, kā varētu izskatīties Eirozonas budžets Ekonomikas un budžeta komitejas ir iecēlušas referentus, strādā kopā. Berešs kundze ir referente un Bēgas kungs ir referents par šiem jautājumiem. Tagad došu vārdu Berešs kundzei, lūdzu. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Šī rīta diskusija ir ļoti būtiska. Tāpat laikā Uh, to nevar uh, veikt tā izolēti. Un uh, brīdī, kad mēs uzsākam šo darbu kopā ar Rēmēru Bērgs kungu, es domāju, mēs pilnībā apzināmies, ka no vienas puses sarunas ar apvienoto karalisti, lai kāds būtu rezultāts, tām būs ietekme uz tām diskusijām, kas notiek šeit, tātad no vienas puses un no otras puses mūsu jaunie mērķi mūsu ekonomikai, tātad uzņemt uh, šīs bēgļu plūsmas uh, un attiecīgi arī tam būs ietekma uz visām tām diskusijām, uh, kādas mēs uzsākam balstoties uz to darbu, ko esam veikuši jau krietnu laiku. Jāsaka, ka darba kārtība mums jau ir diezgan skaidra. Eiropas komisija ir piekritusi līdz kāda beigām nāk klajā ar savu priekšlikumu un Eiropa padomi, tātad, nu, neskatoties kāds būs šīs nedēļas padomas rezultāts detalizēti, izteiksies par šo tēmu un mēs esam uzzinājuši, ka ir dalība valstis, kā piemēram Francija un Vācija vai Vācija un Francija, kuras paredz arī nākt klajā ar priekšlikumu līdz šī gada beigām. Mēs esam veikuši tādu diezgan neparastu orģinālu darbu, jo šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlamenta ziņojumā ir uzsvars likts tieši uz šo jautājumu, uz šo aspektu, ko mēs saucam par Eirozonas budžeta kapacitāti un citi diplomātiskāk sauc vienkārši par budžetu, par Eirozonas budžetu. Un šī ir otrā reize, kad uh, ekonomiskā un budžeta komisija, ekonomiskā un budžeta lietu komiteja, komiteja strādā kopā un uh, tā tad uh, kopā risina šo jautājumu, jo iepriekšējā reizē tas bija toreiz pie, strādāt pie šī slavenā Junkera plāna, kad tika definētas, zināms, lietas plāni attiecībā uz investīcijām un konkrēti arī Eirozonai Un trešais iemesls šim darbam. Šis jautājums ir aplūkots Eiropas parlamentā un iziet no šī darba. Jums ir šī privilēģija, jums uz galda atrodas darba dokuments, kurš tika vakar pabeigts tikai vakarā un kas dod tādas pirmās norādes par to, kādā veidā mēs eh, vedīsim šīs diskusijas ar skaidru mērķi. Un tas ir tā, tad no vienas puses eh, nesteigties, bet no otras puses strādāt reālā laikā, kas nozīmē, ka vismaz oktobra plenārsēdē nepieciešams eh, izskatīt šo jautājumu, lai mēs varētu iekļauties arī vispārējo institūciju laika grafikā un plānā. Es gāri neizteikšos Iepriekšējā runātāja jau ir uh, izklāstījuši šo problemātiku, un pirms prezidents man atņem uh, vārdu, es gribētu uh, tikai pastāvēt uz šo debašu tādu loģisko pamatu, jo komisārs jau runāja par šo atbildību un solidaritāti par šiem principiem. Es domāju, ka tas attiecas uz Eirozonas tās budžeta izveidi. Protams, Eh, saprotot arī šo trīskārtējo problemātiku, tātad pirmām kārtām, kā mēs varam reaģēt uz simetriskiem vai asimetriskiem šokiem, kā mēs eh, eh, varam stāties pretī šim potenciālajam investīciju deficītam un kādā veidā nodrošināt reālu ekonomisko konverģenci, lai varētu nodrošināt zonas funkcionēšanu. Un paldies priekšsēdētāji, ka neatņemat man vārdu jāredziet. Tieši tā, Bergskungs nākošais. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi. Šis darba dokuments, pie kur strādājām kopīgiem spēkiem, ir tikai uh, pats sākums tādam ļoti sarežģītam uzdevumam, ko esam uzņēmušies uh, kopīgi ekon komitejā un budžeta komitejā. Pirmām kārtām eh, šeit tiek runāts arī par tādu vēsturisku atkāpi, ņemot vērā četru un pēc tam arī piecu priekšsēdētāju piedāvājumus, ņemot vērā arī zinātnisku diskursu, ko mēs eh, padziļināsim turpmākajos darba dokumentos, un tiek uzdoti arī jautājumi, jo mēs vēlamies, lai process būtu pēc iespējas atklātāks un uzskatu ka arī kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem būtu jāpiedalās uh, ar komentāriem, uh, lai mēs kopīgiem spēkiem varētu nonākt arī pie tāda kopsaucēja, jo uzdevums, kas jārisina, ir visiem kopīgs. Ja mēs runājam par fiskālo kapacitāti, ir uh, daudz um, tās atbalstītāji, citi to noraida, un ir arī tāda nometne, kas ir ļoti kas to varētu iedomāties tikai ļoti, kā ļoti, ļoti e, gara ceļa finiša taisne. Es domāju, mums kopīgi ir jāpasaka, kāds ir mērķis, proti izveidot ekonomikas un monetāro savienību, kas ir ļoti stabila un kas spēja pastāvēt ļoti, ļoti ilgi. Un pēdējo gadu laikā ir paveikts nu dien daudz Bet, nu, mēs nebarojam sevi ar ilūzijām. Es esmu informēts. ka cīņa pret krīzi, mēs nerunājam tikai par vienu īstenībā. Šo debati nepadara vienkāršāku. Bet līdztekus cīņai pret uh, aktuālajiem izaicinājumiem, mums arī ir jāuzņem savu atbildības daļa, ir jāizstrādā perspektīvas, izredzes, lai varētu uh, redzēt virzību nākotnē. Bet, nu, man šeit nav pilnīgi nekāda ilūzija. Bez kopīgas, solidāras uh, bēgļu krīzes pievārēšanas, bez uh, labas uh, noguldījumu garantēšanas schēmas bez konkrētiem pierādījumiem, ka šo, līdz šim brīdim pieņemtie normu mehānismi ar, netiek pietiekami labi īstenoti bez šādiem pierādījumiem, tad tas fiskālo kapacitāti ļaus garantēt ar ļoti lielām pūlēm. Es uzskatu, ka mums ir skaidri un gaiši jāpasaka EMS Uh, nevarēs pastāvēt ilgi bez, uh, budže, bez līguma grozījumiem. Un, protams, ir jādomā par budžeta kapacitāti šajā kontekstā. Manuprāt, ir jāievēro daži ļoti, ļoti būtiski principi, kā tas ir teikts līgumā mērķis ir vienotais uh, tirgus, kas ir konkurētspējīgs un ņem vērā arī ekonomisko un sociālo sadarbību, domājot par sociālā tirgus ekonomikas modeli Eiropā, kas ir ilgtspējīgs, un valūta ir eiro. Un vispārējais ir izņēmums. Tas nozīmē, tās valstis, kas ir lēmušas neiestāties Eirozonā, nedrīkst noteikt Eirozonas integrācijas tempus. Es jau divas reizes esmu vedis sarunas par DFS Eiropas parlamentā par daudzgadējo finanšu schēmu, tātad budžeta vienotība ir ļoti svarīga. Tagad ir vairāki ārējie fondi ierīkoti, ņemot vērā situācijas steidzami, steidzamo raksturu, bet uh, es domāju, ka ir nepieciešami arī uh, pašresursi un tādi, kas patiešām ir pelnījuši šo vārdu. Mums ir jāsaprot, kā šāda kapacitāte varētu izskatīties, par kādu dimensiju mēs īsti runājam un kādas ir lēmumu pieņemšanas struktūras, ko nāksies izmantot, lai to varētu garantēt. Ir jābūt garantijām, kontrolēji, uh, spēcīgākai parlamentarizācijai. Es to saku tādēļ, dāmas un kungi, jo radot EFSM eh, e mehānismu tika lemts eh, iedarbināt 60 miljardus eiro, lai varētu uzlabot Eiropas Savienības rīcības spēju. Nu, tāda Mēs tā rīkojamies nepieciešamības vadīti, bet tas, nu, ietekmē Eiropas Savienības budžeta politiku kopumā. Alans Lamasūrs toreiz bija budžeta komitejas priekšsādātājs Eiropas parlaments, un nākamo gadu budžetos mēs mēģinājām to izlabot, bet šie 60 miljārdi, kas bija pāri pašresursu augšējai robežai un pāri DFS augšējai robežai, nu, lai to lemtu, ir jākonsultējas ar Eiropas parlamentu un valstu un valdību vadītāji to izdarīja bez mūsu teikšanas. Tādēļ mums ir jādomā par parlamentarizāciju, un kohēzijas fondi reiz tika radīti, lai palīdzētu vājākajām valstīm pietuvoties eiro ieviešanas kritērijiem. Vai šādas kapacitātes notiek DFS ietvaros vai ārpus tiem? vai mēs to darām atvēlot īpašus pašresursus un kādi noteikumi ir jāievēro lai vispār lemtu par šādas kapacitātes izveidi. Un mums ir jāsaprot, ka ir jābūt stabilai eirozonai, lai vispār šādus mehānismus varētu izveidot. Paldies! Merci, Remer Bogeu! Paldies, Bergs kungam! Un uh, sāksim uh, debatas, un uh, Pīters Vaizenbergs tās vadīs. Thank you, Mr. Artui. Paldies, Artui kungs! paldies visiem paneļu runātājiem par ļoti interesantajām sākuma tēzēm. Uh, izteikties vēlas vairāk runātāji. Es uh, došu iespēju varbūt četriem runātājiem uh, uzdot savu jautājumu, un tad paneļa dalībnieki varētu atbildēt. Tā, tad gribu lūgt Nacionāla parlamenta dalībniekus, ja jums ir jautājums kādam no paneļa locekļiem, tad skaidri norādiet, kuram. Uh, Pirmais runās Dievs kungs no Portugāles parlamenta. Labrīt! Priekšstādātāja kungs, es gribētu pateikties runātājiem par viņu izteiktajām tēzēm. Es domāju, ka tās bija ārkārtīgi interesantas. Viena lieta, ko es gribētu uzsvērt, faktiski divas. Pirmkārt, savienība, kopiena balstās uz eh, kopīgiem mērķiem, tātad mieru un kopīgu attīstību. Mūsu mērķis nav budžeta stabilitāte. Mēs, eh, mums ir dažādi instrumenti, ar kuriem mēs eh, varam pieslīpēt šo nacionālo finanšu situāciju, bet es nezinu, vai mēs varam to nodrošināt visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ne tīpaši Eirozonā. Uh, Mēs visi labi zinām, ka budžeta kapacitātes radīšana Eirozonai ir ļoti būtisks instruments, ja mēs vēlamies tādu politiku, kas virzītos uz konverģenci. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu um, mazināt vai novērst asimetriskos šokus um, tādā neoptimālā monetārā zonā. Es tik tiešām gribētu pateikties uh, tiem deputātiem, kas eh, stāstīja par šo darba dokumentu. Otrais jautājums par to, ka visu laiku tiek atlikti dažādi instrumenti, ko mēs varētu izmantot, lai eh, nostiprinātu uzticību starp eh, sabiedrību un valsts finansēm un valsts parādiem. Es te domāju par banku savienību un kapitāla tirgus savienību. Visu laiku atliekot šo pakotņu izstrādi, uh, tas ietekmē dalībvalstu budžetus, jo tie dalībvalstu budžeti, kuri gal galā nodrošina vairāk uh, valsts finansējuma, lai dotu attiecīgi stimulus privātām investīcijām. Eiropas Savienības fiskālajā politikā ir jāpaturprātā, ka mums ir dažāda līmeņa ekonomiska attīstība, un uh, tur ir nepieciešami atšķirīgi investīcija līmeņi, un valsts investīcijas ir uzskatāmas par nepieciešamām, ja mēs gribam nodrošināt patiesu konverģenci. Paldies, uh, Dieskungam, Naukošais un Apeldarnkungs no Nīderlandes senātu. Paldies, priekšsādātā cienījamie kolēģi. Es gribētu runāt par jautājumu, ko šorīt jau minēja mans kolēģis no Eh, senāta Bakarkungs eh, par eh, leģitimitātes iespējamo trūkumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu mm, fiskālā pakta sakarībā. Es domāju, ka arī Itālijas deputāts ļoti pareizi norādīja, ka problemātika ir tāda, ka šis fiskālais pakts varētu radīt problēmas Eiropas Savienības fiskālajā pārvaldībā. Viena no idejām ir tāda, ka e, šāda Nacionālo konkurētspējas padomu izveida, ka tās varētu saukt par tādām neatkarīgām fiskālajām padomēm fiskālā pakta kontekstā. Nīderlandē, un Daisenblunkungs jau to minēja šorīt no rīta, mums jau ir šāda neatkarīga fiskālā padome, un es gribētu norādīt, ka ir ļoti svarīgi mācīties arī no mūsu pieredzes e, šīs padomas darbā. Uh, Tā ir ļoti liela zināšanas, tā ir zināma loma Nīderlandes politikas veidošanā. Tā ir, protams, bijusi pakļaut arī kritikai visā politiskajā spektrā, jo šķiet, ka tā ir tāda ārēja loma un šķiet, ka dažādi apšaubām makroekonomiski modeļi nosaka mūsu ekonomisko attīstību un nevis to tā saskatu un atbalstu. Ja šādas eh, fiskālās padomas tiek izveidotas un to loma tiek stiprināta kombinācijā ar to, ko aicina piecu priekšsādātāju prezidents, tātad formalizēta ekonomiskā pārvaldība, tad manas bailes, bažas ir tādas, ka demokrātiskās leģitimitātes trūkums tikai padziļināsies. Tātad jautājums paneļu runātājiem un īpaši Moskavīcī kungam ir tāds, kā jūs raugāties uz šo problēmu un uz eh, risku, uh, ka demokrātiskais politiskais process šādā veidā tiks tikai kavēts un ierobežots. Paldies! Paldies! Alanis Leikungs no Somijas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! Pateicos par ļoti interesantajām debatēm. Mums visiem pēc uh, finanšu krīzes ir bijuši trīs galvenie uzņa, uzdevumi - tātad uh, mm, atveseļot ekonomiku, līdzsvarot uh, valsts izdevumus un novērst jaunu finanšu krīzi. Jā, ir nepieciešama koordinācija, sadarbība Eiropas Savienībā un arī Eirozonā, Eirozonā lai to visu panāktu. Es gribētu uzsvērt dažus uh, svarīgākos principus. Pirmām kārtām - atklātība Mums ir jābūt atvērtākiem no šo problēmu priekšā. Tāpat efektīvāk jāīsteno lēmums par labu pārvaldību. Man īpaši satrauc runas par eh, šo plānu, ka mums eh, papildus solidaritātei ir nepieciešama arī mūsu pašu atbildība, it īpaši finanšu tirgos un uh, vispārējā ekonomiskā politikā. Tātad mūsu vispārīgi atbildīgi nāk pirmajā vietā, jo pretējā gadījumā notiks vēl tikai lielāks ļaunums, kā mēs to esam jau redzējuši finanšu tirgos. Mani satrauc arī šis morālais eh, kaitējums. Tas eh, arī, manuprāt, var apdraudēt Eiropas Savienības eh, stabilitāti, ja mūsu pašu saistības un atbildības tiek mazinātas. Es gribētu uzdot jautājumu Skavicī kungam, kā jūs saskatat eh, morālā kaitējuma koncepciju šai kontekstā? Paldies, ļoti skaidrs jautājums. Murasam kungs nākošais no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu izteikt dažas piezīmes par fiskālo kapacitāti Eirozonai atbilstoši tam, ko jau teica līdzreferents Eh, Bēgas kungs, kuram es gribētu pateikties par eh, šo eh, darbu dokumentu. No Eiropas parlamenta puses mēs, protams, esam procesa sākumā, un tāpēc šodienas viedokļa apmaiņa ir ļoti mm, augsts vērtējama, un arī Nacionālo parlamentu kolēģi devums ir ļoti svarīgs. Runājot par investīcijām, kuras pieminēja arī komisārs Moskavicī kungs, Jā, investīcijas ir izšķiroši svarīgas, lai ģenerētu izaugsmu, radītu darba vietas Eiropā, bet uh, gribētu teikt, ka tad, kad ir uh, eh, nepieci, bet ir ne, mm, ierobežots manevrēšanas iespējas uh, valsts investīcijām un uh, Daudzās dalībvalstīs ir deficīts, varbūt ne pārāk augsts, ir īpaši tur, kur šīs manevrēšanas spējas ir ievēro, ierobežots un Tāpēc es gribētu teikt, ka fiskālās eh, kapacitātes mērķis Eirozonā ir eh, uzsākt eh, privātās investīcijas un ne tik daudz palielināt valsts investīcijas. Un šai ziņā, piemēram, struktūrāls reformas mūsu ekonomikas konkurētspējas uzlabošanai, lai piesaistītu privātos investors, tas ir izšķiroši svarīgi. Atbilstoši Pervanas Beres iepriekš teiktajam par konverģenci eirozonā, jā, Pilnīgi noteikti, jā, konverģencei virzienā uz konkurētspējīgākām ekonomikām ir pilnīgi skaidrs, ka konkurētspējas uh, uzlabošanai ir jābūt galveniem elementam. Es vēlētos aicināt mūs tā padziļināt un ļoti atklāti izvērtēt instruments, kas ir mūsu rokās, panākot uh, rezultātus un skatoties uz līdzinējo pieredzi, tad kādas rezultāts esam panākuši izmantojot finanšu instrumentus, arī jaunāko instrumentu eh, Eiropas eh, strateģisko investīciju fondu un burtisko pāris vārdos par saiknes starp Eirozonas eh, locekļiem un tiem, kas nav Eirozonā. Jā, protams, mums ir jāpār, jāuzlabo Eirozonas pārvaldība, un tāpēc mēs arī mm, domājam par fiskālo kapacitāti un nosac, nosacījumi, kas ir pievienot šīm, šai fiskālajai kapacitātei, manuprāt, ir ļoti svarīgi attiecībā uz to, ko mēs gribam panākt. Tātad eh, tie, kas ir Eirozonā un ārpus tās, jā, protams, mums tas ir nepieciešams, viss Eirozonas stiprināšanai runātājs tiek pārtraukts. Lūdzu, vai jūs varētu noslēgt, saka priekšsādātājs. Tātad ir divas kategorijas valsts, kas nevēlas eh, pievienoties eiro, un tā mums jādod pārliecība. Uh, kā tas tiek dots arī Kamerona kungam, ka viņus neskars uh, šie soļi, un tad ir valsts, kuras uh, vēlas un grib pievienoties eiro uh, vidējā laika termiņā 3, 4, 5 gadu laikā, un šīm valstīm mums jādod tiesības, nu tātad, ja tās vēlas līdzdarboties un iesaistīties finansiāli, tad, lai tās arī varētu gūt labumu, tām būtu izteikšanās tiesības, un tās varētu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā um, šai fiskālā kapacitātē. Paldies! Paldies! Un tagad eh, uzklausīsim atbildes uz eh, šiem jautājumiem. Es uzklausīju tāds ļoti skaidrs eh, jautājums, Moskavicī kungs, tātad došu jums vārdu pirmajam. Un pēc tam došu vārdu arī Beres, Beres kundzei un Bēgs kungam. Je, je vais euh, d'abord partir euh, de, de... Es vispirms uh, gribēju pievērsties uh, to vajad palīdzību un ierobežojumu analīzei, ar ko sākas, uz ko, ar ko sākas budžeta politika, mēs esam tādā kontekstā, ka budžeta politika, kas ilgu laiku bija konsolidācijas politika, recesīvu ietekmi, tā e, ir kļuvusi neitrāla un e, nedaudz pozitīva izaugsmes jomā. E, šis process vēl nav pilnībā pabeigts ne Arizonā, ne ārpus tās, un tagad mums ir jāsaskaras ar saistītām krīzēm - bēgļu krīze, uh, bē, terorisms un um, ap, terorismu apdraudējums un Brexit uh, iespējamais, tad, tad uh, apvienotās karalists izstāšanās un um, tāpat finanšu ekonomikas krīze, um, sociālā krīze, tas viss ir saistīts, kaut arī e Eiropā mēs uh, vērojam uh, stabilu ekonomikas atlapšanu. Bet um, ne jau viss ir tikai budžets pastāvkumi, piemēram, Junkera plāns jau sāk nest augļus, mazinot uh, lielo investīciju deficītu Eiropas Savienībā. Un mm, mums tāpat jāapzinās, ka ir nepieciešams īstenot poli eh, publiskās politikas, kas būs saistīts ar milzīgiem izdevumiem. Šeit es domāju, uh, Uh, bēgļu uzņemšanu, un uh, Vācijas finanšu ministrs Šoible ierosināja noteikt uh, benzīnām degvielai nodokli, lai finansētu bēgļu uzņemšanu. Es neesmu pārliecināts, ka būtu nepieciešams tieši nodokli jaunu ieviest. Cit, citos uh, gadījumos mēs esam raduši risinājumu, um, uh, rodot finansējumu, un um, katrā gadījumā tomēr ir uh, jāuzdod uh, jautājums. Mums ir uh, mūsu priekšā izaicinājums, kas uh, pastāvēs ilgu laiku, kas saistīts ar lieliem izdevumiem, un ir jādomā par solidaritāti arī attiecībā uz Vāciju, kura ir ekonomiski spēcīgākā valsts, bet viena pati netiek galā ar šiem satricinājumiem. Un mums ir jāmeklē atbildes. Protams, mūsu budžeta politika ir ierobežota, mums ir noteikti finanšu līdzekļi. Tālāk ir jādomā par um, eiro zonas budžetu vai finanšu kapacitāti, kā mēdz teikt. Šie jautājumi mums ir jāuzdod uh, visiem kopā. Tātad, uh, kādiem mērķiem šis budžets ir paredzēts, ko mēs ar to darīsim? Nu, uh, varētu būt domāt par stabilizāciju, par pārdali, par uh, izmaksām. Uh, Un mēs tāpat uh, esam arī domājuši par minimālo uh, bezdarbnieka apdrošināšanu, un uh, ir vēl citi saistīti jautājumi. Nākamais jautājums - cik liels šis budžets būs, un trešais jautājums - kādi būs šī budžeta resursi, no kurienes tos ņemsim. Un, uh, Tāpat paceļas jautājums par pašu resursiem arī Eiropas Savienības budžetā. Mario Monti vadītā grupa strādā pie šiem jautājumiem, un šis jautājums mums būs jārisina gan domājot par Eiropas Savienības budžetu, gan arī par Eirozonas budžetu. Un atbildot uh, pēdējām runājā, runātājiem par attiecībām starp Eirozonas valstīm un uh, valstīm ārpus Eirozonas. Es uh, gribu būt piesardzīgs šajā jautājumā, negribu iejaukties padomes debatēs, bet es kā komisārs piedalos gan Eirogrupas, gan Ekofin sanāksmēs, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt veiksmīgu sadarbību starp Eirozonas valstīm un valstīm ārpus Eirozonas. Piemēram, Banku Savienības kontekstā mēs esam strādājuši kopā, jo uh, tas skar Eirozonu, bet uh, varētu attiekties arī uz valstīm, kas ir ārpus Eirozonas un e, tādēļ šī e, sadarbība ir nepieciešama. Varbūt mums vajadzētu iet vēl tālāk šai sadarbībā, un šie jautājumi tiks e, apspriesti Eiropadomē, bet mums ir jārespektē šī divējādais raksturs. Bet tāpat laikā valstis, kas ir ārpus Eirozonas, nevar kavēt Eirozonas valstu turpmāku integrāciju Un eh, vēl par demokrātiju, atbildību, morāli. Eh, nu, es jau to minēju tavā ievadrunā. Ja ir eirozonas budžets, kase, ja tiek īstenota politika šai jomā, tad ir jāīsteno efektīva, leģitīma, demokrātiskā kontrole. Uh, un tas attiecas gan uz izpildvaru, tātad es atgriežos pie idejas par Eirozonas finanšu ministru, kas ir nenovēršam nepieciešams, ja tiks veidots Eirozonas budžets. Un no otras puses eh, eh parlamentārā kontrola, un tas attiecas uz jums visiem. Tātad ir eh, runa arī par Eiropas parlamentu, tas it kā ir arī uh, Eirozonas parlaments, bet mēs varam domāt arī par specifisku organizāciju Eiropas parlamenta, Eiropas parlamenta ietvarošai kontekstā. Un runājot par uh, dalību valstu parlamentiem, šis fórums, uh, tātad, š, kas, kurā jūs šobrīd piedalāties, arī varētu savu lomu spēlēt nākotnē uh, Eirozonas kontekstā. Then either Mr. Berger or. Bēgas kungs vai Bēžas kundze? Trīs minūtes, lūdzu, katram neilgāk. Bēgas kungs, jā, ļoti ātri. Atbildot uz Moskavici kunga izteikumiem par bēgļu krīzi, 80. līguma pantā ir teikts, ka ja bēgļi masveidā ierodas dalību valstī, tad, protams, ir arī finansēm, finansiālam slogam jātiek sadalītam līdzvērtīgi. Bet nu, mums te nav ieviešanas uh, noteikumu un nav arī gana naudas budžetā. Bet nu, viens piemērs. Eiropas ekonomikas uh, studiju institūts Manheimā ir lēsis ka mums, lai varētu finansiāli tik galā ar bēgļu krīzi, ir nepieciešama 30 miljārdi eiro gadā, 0,12% eh, no IKP. Ja mēs runājam par šo finansēšanu Eiropas līmenī, mums vajag pārskatīt budžetu vai arī jāizmanto tas, kas daudzās dalībvalstīs tiek uzskatīts par tabū. Bet bez solidāras uh, eh, slogas sadalīšanas mēs to nevaram finansēt. Mums ir jāsaprot, ka ir arī valsts, kuras sloks ir daudz, daudz smagāks. Un tas ir arī eh, solidaritātes jautājums. Solidaritāte nav vienvirziena ceļš. Matijas teica, ka trūkst instrumentu, bet mums jādomā arī par esošo instrumentu labāku izmantošanu. Struktūra fondi, vajadzētu padomāt par struktūra fondu pielāgošanu valstu ieteikumiem, tas ir priekšnosacījums sine qua non, un jau spēkā esošie instrumenti ir jāizpēta rūpīgāk, kā tos var izmantot un pielāgot pašreizējām vajadzībām. Ja mēs runājam par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu 6 miljārdi uh, naudas, 3 miljārdi jau mm, piesaistīto līdzekļu, 3 eh, miljārdi no ESIF. Un, protams, mums jādomā arī par uh, jaunu struktūru izstrādi, lai šādas programmas vispār varētu sākt darboties. Mums šīs debatas noteikti ir jāorganizē. Un vēl viens teikums. Pirms runāt par jaunu svaigu naudu, ir jādomā par labāku likumdošanu. Pirmām kārtām, paldies. Finally, Bočā, fiscal... Boskungs uzdev jautājumu par uh, fiskālajām valdēm. Sí, sul uh, Fiscal Council. Um ribadisco un concetto. Par šo fiskālo padomu runājot, es gribētu teikt, ka eh, par to jau izteicos pirmīt. Šī budžeta instance Itālijā ir ievēlēta instance. Divas trešdaļas parlamenta ir atdevušas balsi par šo instanci. Tātad tā ir pilnīgi autonoma un neatkarīga. Uh, publicētie vērtējumi tiek pieņemti no visām pusēm. 2015. gada 21. oktobrī tika teikts, ka šis neatkarīgais uh, orgāns lems par valsts budžetu, izteiksies par valsts budžetu, tiks uh, uh, koordinēti dažādi lēmumi parlamenta grēmijos un varēs arī neatkarīgi iecelt uh, šīs konsultatīvās padomas locekļus. Tās loma ir ļoti svarīga un tātad ir ievēlēti pārstāvi, nevis iecelti, nominēti pārstāvi. Un reaģējot uz komisāru Moskavīcī teikto, tātad runājot par Eirozonas budžetu, ja ir budžets, ir nepieciešams arī finanšu ministrs. Un uh, pilsoņiem ir jābūt gataviem ko tādu pieņemt, lai šīs banku garantijas eh, tiktu eh, nodrošināts, tam visam ir jābūt spēkā, citādi tas varētu kļūt par tādu aburto loku, un mums nekad eh, neizdotos no tā atrast ceļu ārā. Paldies! Then the floor is for uh, Madam Beres. She was... Beres, kundze, lūdzu. Merci, monsieur le Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, pavisam telegrāfiskā stilā. Mani priecē tas, ka šajā pirmajā diskusiju raundā arī šis bēgļu jautājums ir kļuvis par pirmo svarīgāko jautājumu. Vakar nācu klajā ar priekšlikumu Eh, pastiept eh, roku Wolfgangam Šeiblēm, kurš saka, ka jāfinansē bēgļu uzņemšana. Es domāju, ka ir viens eh, punkts, par ko Eiropiešiem un Eirozonas dalībniekiem it īpaši būtu jārīkojas, izrādot solidaritāti un ņemot vērā Vācijas īpašo specifiku, bet kopumā runājot par Eiropas Eh, par solidaritātes īstenošanu Eiropā. Pie tā mums jāstrādā. Eh, kolēģis no Portugāles norādīja, ka situācija dalību valstīs ir atšķirīga, jā, un tādēļ ir eh, jābūt nostājai fiskālā jomā Eiropas līmenī, un pēc tam dalību valstu līmenī ir jāņem vērā nacionālā specifika, īstenojot pārvaldību. Um, nākamais ļoti būtiskais jautājums ir demokrātiskā leģitimitāte. Tas ir ļoti būtiski šīs dienas sanāksmē, un es gribu arī teikt, ja tiek uh, izveidots Eirozonas budžets, tad mēs pār uh, šķērsosim sugu barjeru, ja tā varētu teikt, tātad par uh, šo budžetu un kontroli, un jādomā, Eh, kā, ka eh, parlamenta iesaistīšanās šajā procesā mainīsies, eh, šis iesaistīšanās veids un sadarbības ar, ar parlamentu. Tālāk par ekonomikas atlapšanu tā nebūs iespējama, ja ne, nenotiks uh, publiskā, uh, publisko līdzekļu iesa, iesaiste šai procesā ir um, būtu nepieciešams optimizēt kapitāla izmantošanu izaugsmes uh, stabilizācijai bez uh, publiskiem līdzekļiem un publiskām garantijām, tas, manuprāt, nebūs panākams. Un mums ir jāsagatavo efektīvi, konkrēti priekšlikumi, kā uzlabot eiro uh, spēju piepildīt mūsu uh, pilsoņu cerības. Liels paldies! Nākošais runās uh, Moekungs no Francijas Nacionālās asamblējas. Paldies uh, priekšsēdētāji. Debats par ekonomisko koordināciju un īpaši par budžetu ir ļoti būtisks, ja mēs vēlamies, lai mūsu monetārā uh, savienība uh, staigāt stabilu uz divām kājām, lai būtu stabils budžets eh, koordinācija, nenozīmē, ka visi dara visu. Tas nozīmē, ka ir jānovērš tas, lai nacionālo valstu politika, kas varbūt pilnīgi atbilstoši dalību valsts līmenī, lai tā tiktu pieskaņota Eiropas Savienības līmenim. Un uh, varbūt tas izklausās pārāk vienkārši, bet uh, pietiek redzēt, kas notiek, uh, kas noticis ekonomiskās krīzes laikā, lai mm, saprastu, ko es domāju. Mēs praktiski visur esam redzējuši, kad ir samazināts Uh, valsts uh, deficīts, kas ir ārkārtīgi svarīgs katrai valstī, katras valsts mērogā, un ja mēs saliekam kopā visas šīs politikas, uh, kuras ir bijušas varbūt pārāk ierobežojošas un varbūt ir gājušas pat pretīm, pretī, gājušas pretī šī valsts budžeta deficīta samazināšanai, jo koordinācija vienkārši pēc likuma neko neatrisina. Tā tad ir nepieciešams tāds reāls ekonomisks Eh, debates eh, par Eirozonu. Mm, tāpat jāveic diskusijas ar katru valsti, un eh, tas, ko teica Piers Moskavisī kungs par šo mm, politisko risinājumu kombināciju, nu, tad arī šajā formā varbūt vajadzētu runāt par šo kombinēto politiku. Uh, Un uh, Eiropas strateģisko investīciju fonds arī ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai, lai risinātu šos ekonomiskos šokus, bet lai varētu pātrināt investīcijas uh, tādā lejupslīdes laikā, kādu esam piedzīvojuši, lai varētu šo lejupslīdi tai stāvēt pretī un nodrošinātu pozitīvu efektu ilgtermiņu nākotnē, jo mēs redzam, cik ilgi, cik daudz šī recesija mums ir izmaksājusi. Mm, Tātad. tad ir nepieciešams virzīties uz priekšu Eirozonas eh, mērogā un, eh, kā es teicu, mums ir jāizstrādā tad stabila politika staigā uz divām kājām, ne uz vienas. Paldies! Balauar, Balauras kungs nākošais no uh, Grieķijas parlamenta, lūdzu. Varbūt nepareizi pieteicu, saka priekšstādātājs nepareizi izrunāja uzvārdu Balauras kungs. Atvainojos, viņš šobrīd nav zālē. Tad Hārbors kungs eh, no Nīderlandes otrās palātas. Tieši. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, saka, šodien ļoti daudz tiek runāts par eirozonas eh, valstu problēmu atrisināšanu un ka jāņem vērā arī valstu budžeta kapacitātes, bet kā varētu izvairīties no šīm problēmām? Jāsaka, ka neatkarīgu budžeta instanču uh, darbs te varētu būt ļoti nozīmīgs. Kolēģis no senāta jau to pieminēja. Un jāsaka, ka tika izveidota šī budžeta padome, bet es gribēju pavaicāt Eiropas komisijai un Moskavīcī kungam, vai patiešām šī fiskālā padome varēs strādāt pilnīgi neatkarīgi no Eiropas komisijas Un, eh, ja mēs runājam par budžeta normu sarežģītību, kas ir minēts eh, Eh, izaugsmas un stabilitātes paktā, kā arī divpakā un sešpakā. Tiek runāts par struktūrāliem deficītiem. Es gribēju pavaicāt, kā tad ar elastīgumu stabilitātes un izaugsmas paktā. Jāsaka, ka mēs parlamentā uzskatām šī sarežģītība īstenībā ļauj pārāk daudz interpretēt to visu nacionālā līmenī. Un ja tiek runāts par uh, bēgļu krīzes radītajām izmaksām, uh, Daudzi saka, ka tām ir jātiek aplūkotām izņēmumu kārtā, bet kur ņemt naudu, neviens arī nepiedāvā risinājumu šai problēmai. Es domāju, ka e, tagad e, bieži vien daudzi mēģina e, pieņemt budžetus, neskatoties uz dažādiem trūkumiem. Un Es gribētu patiešām dzirdēt Eiropas komisijas sākāmo šajā sakarā. Paldies! Grečeva kungs no budžeta komisijas Bulgārijā lūdzu. E, gospodin predsedatel. Paldies, priekšstādātāji. Protams, mēs gribētu atbalstīt e, fiskālo politiku un budžeta politiku harmonizāciju dalību valstu e, starpā. Vakar mēs runājām par iespēju harmonizēt nodokļu sistēmas, un uh, Moskavicī kungs teica, ka mūsu pirmais, uh, pirmajam centienam vajadzētu būt panākt uh, vienotu netietošo nodokļu atlikšana. Varbūt, ka tas būtu labāk nekā ķerties pie tiešiem nodokļiem, bet vai tas būtu pareiz gājis gājiens vai nē? Protams, tika minēts tāds vienkāršots piemērs, Bet jebkurā gadījumā ir nepieciešams uh, tiešās nodokļu aplikšanas uh, harmonizācija, jo netiešā nodokļu aplikšana ir atšķirīga dažādās dalību valstīs. Tad man ir jautājums, kāpēc mēs domājam par citu virzienu, varbūt tas būtu vieglāks, bet nezinu, vai tas būtu pareizais. Un otrs jautājums par uh, fiskālo pārpalikumu. Cienījamie kolēģi, kāds fiskālais pārpalikums Tikai, pēdējos, tikai Vācijā četru, pēdējos 4-5 eh, gados ir bijis eh, fiskālais pārpalikums, un tas ir bijis ļoti neliels. Tas nav bijis pietiekams pat, lai atrisinātu ar migrācijas saistītās problēmas. Eh, kurai citai valstī tad ir šāds fiskālais pārpalikums? Tikai Vācijai. Kā tad mēs dabūsim līdzekļus šim budžetam? Ja ir kāds fiskālais pārpalikums, tad tas gadās tīri nejauši vienreiz 40 gados un vienā atsevišķā valstī. Un eh, kā jūs sagaidat, ka, piemēram, Vācijas parlamenta deputāti balsos, lai izmantot savu budžeta pārpalikumu, lai garantētu apvienotās karalists vai kādu citu budžetu. Tātad eh, šī fiskālo pārpalikumu teorija ir jāaktualizē. Un vēl runājot par bēgļiem nepieciešama augstāka atbildības pakāp no tām valstīm, kas ir tieši iesaistītas Āzijā, tuvējos austrumos un Āfrikā, jo mums eh, nepieciešama solidaritāte. Paldies, eh, Braklankungs no Vācijas eh, Bundestāga. Godā tie kolēģi, kolēģis. Es pirmām kārtām nedomāju, ka var pieņemt budžeta lēmumus balstoties uz nejaušībām, un tādiem lēmumiem nebūtu arī pilnīgi nekādas demokrātiskās leģitimitātes. Jāsaka, ka tas ir smags darbs. Uh, mērķēts uz rezultātiem, uh, un tas ir nepieciešams arī plānojot budžetu Eiropas Savienībā. Šobrīd, šorīt ļoti daudz dzirdēju runājam par uh, demokrātisko leģitimitāti, bet jāsaka, ka daudzās Eiropas valstīs cilvēki uh, biežāk domā par nacionālo dimensiju, nevis Eiropas dimensiju, un tas īstenībā norāda to, ka mums jāuzņem savu atbildības daļu runājot par ekonomiku un budžetu, un mums ir jādemonstrē, ka mūsu uh, prātos vienmēr ir aktuāls cilvēku vajadzības, viņi grib rezultātus, viņus neinteresē, neinteresē process. Tieši tādēļ mums ir jādomā, kas ir teikts līgumos. Tika bieži pieminēts izaugsmas un stabilitātes pakts. Arī šie eh, līgumi ir jākontrolē, tie ir jāievēro, ir jādomā, kāda uh, demokrātiskā leģitimitāte piemīt šim procesam. Un cilvēkus neinteresē visas šīs detaļas, viņus interesē tas, ko mēs esam mācījušies no krīzes, no krīzes radītajām sekām. Un tieši tādēļ, ja runājam par paplašināšanu, eh, tas ir jāņem vērā. Daudz tiek runāts par eh, tādas finanšu ministrijas ierīkošanu, bet mums ir jāievēro līgumos teiktos jo rūpīgāk to ievērosim, jo mērtiecīgāk strādāsim, jo uh, labprātāk tad valsts arī varēs suverenitāti šos uzdevumus pārnest uz Eiropas Savienības līmeni. Paldies, Pēres kundze no Portugāles lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies priekšsādātāji, labu dienu visiem. Uh, šodienas debate ir ārkārtīgi svarīgs īpaši tāpēc, ka ir eh, svarīgi kopā visiem runāt par eh, dalībvalstu parlamentiem un par kopīgu koordināciju, par kopīgu darbu ar Eiropas eh, iestādēm, it īpaši tādās jomās kā budžets un fiskālā politika. Tātad šīs ir vairāk politisks nekā tikai tīri ekonomiskas debatas, jo ierosinātie instrumenti, tiem ir arvien lielāks politiskais īpatsvars un ietekme. Taupības apstākļos eh, šķiet, ka eh, nu, nekas nav daudz mainījies. Eh, nepieciešams, šķiet, ka nepieciešama vairāk, vairāk koordinācijas, bet nu, tā nebūs nekāds brīnum risinājums. Kopīga politika ietekmē dažādas valsts dažādos veidos, un fiskālā pakta ietekme nebūs vienāda visās valstīs. Tātad ietekme vienmēr ir diferencēta. Un finansiālā ietekme, tā ir arī politisks ietekmes uh, aspekts. Es vēlos uzsvērt to, ka uh, mūsu pilsoņi Eiropā ir uh, vīlušies, viņi jūtas bezspēcīgi, viņiem šķiet, ka viņi nevar mainīt to, kam viņi ir pakļauti. Viņi cieši no taupības pasākumiem, un tas ir tieši tāpēc, ka trūks demokrātiskais, ka, ka ir liels demokrātiskais deficīts, uzliekot dažādas ierobežojumus un uh, nosacījums valstī. Valsts vēlas kaut ko darīt savu pilsoņu labā, bet, kad tās to dara, tad tās uh, atkal ir vainīgas un zaudēs savu lēmumu pieņemšanas uh, uh, pilnvarojums. Un tas ir reāls demokrātiskais deficīts, kad finanšu tirgi ir lielāka prioritāte nekā, mm, lai cilvēki būtu prioritāte. Mums ir jārunā par solidaritāti un demokrātiju, runājot par šiem ekonomiskiem jautājumiem mums jānodrošina, lai būtu mehānismi un instrumenti, kas vienkārši nevar uzspiest kaut kādu pieeju dalību valstī. Mani satrauc tas, ka e, šī nav tāda patiesa īsta koordinācija. Koordinācijai ir e, jādomā par atbalstu pasākumiem, piemēram, par atbalstu pasākumiem bēgļiem. Un tur arī pamatāsošiem principam vajadzētu būt solidaritātei. Paldies! E, Solīkungs no Somijas. Pēc tam ir vēl divi runātāji, un tad mēs pāriesim pie noslēguma piezīmēm. Pēc tam būs uh, Latvijas un Francijas pārstāvi, kas runās Solīkungs no Somijas vispirms. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Ir skaidrs, ka Eirozonai ir nepieciešama ekonomiska koordinācija, bet tagad, uzklausot šīs dienas debatas un uh, paneļa runātājus, Es saskatu problēmu, un tā, manuprāt, saistās ar eh, divām atšķirīgām realitātēm. Ir tāda realitāte, ka Eiropas Savienības un lēmumu pieņēmēji Eiropas uh, līmenī un nacionālā līmenī strādā, un tad ir cits realitātes līmenis, tie ir Eiropas Savienības iedzīvotāji un viņu pieredze. Mums jānodrošina tas, lai šīs divas realitātes nebūtu pārāk tālu viena no otras. Pretējā gadījumā visa uh, lēmuma pieņemšanas uh, leģitimitāte uh, sabirzīs. Jāsaka, es nevaru īpaši atbalstīt idejas par Eirozonas finanšu ministru posteņu izveidošanu vai budžetu Eirozonai. Tā vietā mums vajadzētu uzsvērt koordināciju un arī dalībvalstu pašu atbildība par viņu ekonomiku, un šī pašu atbildība tiks grauta, ja mēs spērsim soli virzienā uz kopīgu parādu. Paldies, un tagad pie manau kungs no Latvijas sājums lūdzu. Yes, Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais par eh, finanšu sektoru caurskatāmību. Kā jūs komentētu? Uh, paziņojums, ka atbildības līmenis finanšu sektoram ASV saglabājas augstāks nekā Eiropas Savienībā. Ziņojums ASV padara publiskus arī jebkurš cilvēks tiem var piekļūt, bet Eiropā šos ziņojums neļauj publicēt. Otrs jautājums. Kāpēc mēs runājam par budžeta politiku un budžeta koordināciju? Uh, Un es gribētu izmantot šo reto iespēju uzdot eh, jautājumu komisāram eh, Moskavicī kungam. Tā kā sistēmiskā krīze izrietēja no ekonomiskās un finanšu krīzes, eh, tika, tas radīja milzīgas parādus mājasaimniecībām, un tas arī, jāsaka, bija šis pamata uh, iemesls, vai Moskavicī kungs šīs sesijas noslēgumā varētu sniegt uh, savu viedokli, kā izvairīties no šiem privātajiem pavādiem, kas atkal varētu novest pie šādu uzpūstu burbuļu. Paldies! Thank you. And, uh... Liels paldies! Un pēdējais jautājums no Luva Žīkundzes no Francijas Nacionālās uh, asamblējas. Paldies, priekšstādātāji! Šīs debats ir ļoti interesants. Es gribētu izteikties par uh, Nacionālo parlamentu suverenitāti. Komisāra kungs Moskavicī kungs, jūs jau runājāt par dalību valstu prerogatīvām un suverenitāti. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks elements, pats pamats. Papildus tam, kas tika minēts šorīt, tātad pastāv prasība veikt konverģents. Konverģents visos līmeņos - ekonomiskā, fiskālā, sociālā. Jūs uh, jau to pateicāt arī atbildot uz jautājumu diskusijā par bezdarba apdrošināšanu. Eh, šīs fiskālās eh, konverģences prasības eh, tā dažas dalībvalsts aicina cīnīties pret to, ka tiek neatbilstošā veidā izmantots finansiālais pakts un lai nodrošinātu arī to, ka nevar izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tā tad šajā kontekstā pastāv reāls jautājums, vai mēs varam uh, saglabāt uh, šīs divas lietas, tātad pirmos, pirmais uh, dalībvalsts suverenitāte un konverģence visos līmeņos, un tas būs otrs šis elements pārēj vai nebūs jāizvērz prioritāte, vai vienam no tiem nebūs prioritāte, un vai tik tiešām mums reāli izdosies virzīties uz priekšu šajā situācijā, eh, kad ir nepieciešams līdzsvars, un tas nav viegli. Un eh, noslēgšu uh, savu jautājumu, sakot, ka uh, koordinācija un uh, tātad starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu, tas ir ļoti svarīgs un izšķirošais elements, varbūt, lai nodrošinātu arī veiksmīgu šo pāršu divu elementu dzīvi. Paldies! Un vēl viens uh, lūgums, un tad pēc tam mēs dosim vārdu atbildēm uh, paneļrunātājiem. Uh, arī viņiem atļaušu izteikties divas minūtes, tātad mēs pabeigsim darbu 1.15. un Karelio kungs no Itālijas vēl grib izteikties. Presidente. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos atgriezties pie jautājuma par fiskālo padomi ko eh, pieminēja eh, komisārs. Eh, ko nozīmētu šīs padomas vadība un locekli šie padome pieņemtu lēmumus pēc vienprātības principu, kā tas ir komisijā, bet ja šādas vienprātības nav, tad pie, lēmums pieņemt ar vienkāršu balsu vairākumu ir ļoti svarīgi definēt, kādi tad būs šie fiskālās padomas locekļi, kāda būs to pieredze. Šeit varētu būt arī subjektīvi aspekti šajā procesā un kādus objektīvus kritērijus komisija izvēlēsies, lai uh, Uh, izraudzīt šos locekļus vai pieredzi starptautiskā mērogā un uh, vai šie uh, locekļi pārstāvēs dalību valstu intereses un kā tie palīdzēs komisijai pieņemt lēmumus. Nu, piemēram, ja mēs paraugāmies uz Itālijā izmantoto metodu, izraugoties šīs padomas locekļus, tad uh, Eh, tur eh, šajā procesā, definējot objektīvus kriterijus, tik iesaistīti parlamenta deputāti. Nu, vismaz eh, nacionālie parlamenti būtu jāiesaista procesā, kurā tiek izvēlēta metode, pēc kādiem kritērijiem šie kandidāti tiks izraudzīti Tālāk, kādas tad būs pilnvaras un tāpat būs nepieciešami konsultanti un sekretariāti darbinieki vai, darbinieki vai būs paredzēts kaut kāds finansējums Eiropas Savienības budžetā, lai sektu šos papildu izdevumus, ko, kas būs komisijai. Paldies, tagad vārds Voskavīši kungam. Nu, man tika uzdot seši svarīgi jautājumi, es nevarēšu uz tiem atbildēt divās minūtēs, man vajadzēs papildu laiku. Pirmkārt par uh, politikas uh, kopumu. Eiroziņ, Eirozonā tas uh, ir pielāgots situācijai un runājot par parādiem. Šobrīd ir uh, ieguldījums uh, neitrāls vai pozitīvs izaugsmē, bet uh, kopš krīzes uh, valsts parāda apjoms ir pieaudzis par 30% un šī parāda apkalpošana ļoti negatīvi ietekmē publiskās finanses, bet šis jautājums būtu arī mums kopīgi jāapspriež runājot par valsts Uh, un privāto uh, parādu apjomu, tas joprojām ir milzīgs izaicinājums, domājot par ekonomikas politikas nākotni. Un es uh, neprognozēju, ka varētu veidoties atkal kādi burbuļi, kā tas bija pirms krīzes. Ir pieņemti tādi tiesību akti, kas garantē mūsu uh, banku sistēmas lielāku stabilitāti. Un mums nevajadzētu atgriezties pagātnē, veidot jot pārāk stingru staupības pasākumus vai arī atteikties no noteikumu īstenošanas, jo tas atkal varētu novest pie krīzes. Mums ir jāapzinās, ka ekonomika atlapst, ka mūsu finanšu sistēma ir stabilāka. Uh, noturīgāka, bet eh, joprojām eh, nevalda pietiekam liela stabilitāte ņemot eh, šīs svārstības, ko mēs piedzīvojam ekonomikā. Eiropas komisija ir paredzējusi virzīties uz priekšu vairākās jomās, un mums būs nepieciešams gan Eiropas parlamenta, gan dalību valstu atbalsts, tātad ciņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Uh, Um, šos uh, priekšlikumus sāk izskatīt ekofin padomu, tālāk par atklātību, kad uh, uzņēma atskaitās par darbību katrā valstī. Man uh, šeit ir um, nu, arī personisks viedoklis, šie jautājumi mums jāizdiskutē. Tālāk par PVN nākamā nedēļa komisija apspriedīs šos jautājumus, lai vērstos pret krāpšanos PVN jomā. Tas arī tomēr ir uh, Uh, ļoti nopietna problēma, bet šis jautājums paliks dalību valsts kompetencē, bet mēs definēsim tādu kopīgu ietvaru. Un uh, harmonizācijā jānāk no dalību valsta puses. Mēs gribam uh, noteikt reālo uh, šo nodokļu līmeni, lai transnacionālie uzņēmumi maksātu nodokļus tur, kur tie gūst peļņu un uh, ra ražo vērtības Tālāk par šo fiskālo padomi, tā jābūt pilnībā neatkarīgai, tai vajadzētu paust savu viedokli par uh, uh, situāciju Eirozonā kopumā un ekspost, tātad pēc tam par situāciju katrā valstī atsevišķi. Bet uh, mūsu komisijai ir jāpilda savas pilnvaras, veidojot, uh, īstenojot uzraudzību un uh, šis, šī padome dotu konsultācijas un tiktu izvirzī, izraudzīts locekļi pēc objektīviem kritērijiem. Eiropas Savienība pēc definīcijas ir dalību valstu Savienību, kā to definēja Žaks Delors, un lai mēs virzīties uz priekšu, mums ir nepieciešama gan dalību valstu parlamenti, gan Eiropas parlaments, un eh, šīm instancēm ir arvien ciešāk jāsadarbojas. Un savulaik eh, tātad šajās eh, pārvedējumos ir divas, divi posmi, mums ir šobrīd pirmais posms, šī fiskālā padome, un svarīgākais ir otrais posms pārvaldība. Uh, un mm, demokrātiskā kontrole, un es aicinātu varbūt negaidīt 2017. gadu, bet uzsākt jau demokrātiskas debates šobrīd, jo ir ne tikai izpildu vāra valstu valdību vadītāji, uh, un um, nevar uh, gaidīt, lai viss uh, tiktu, viss politiskais cikls tiktu būt noslēdzies, kā referendums apvienotā karalistē, vēlēšanas Francijā, Vācijā, lai uzsākt šo darbu. Tas ir jāsāk pēc iespējas ātrāk. Paldies, nākamais uzstājas Bēgas kungs. Die portugiesische Kollegin, glaube ich, noch einmal. Paldies, Es gribētu uh, pieminēt solidaritāti. Šis vārds tika atkārtots vairākas reizes, bet glābšanas mehānismi ir solidaritātes izmausme. Ja mēs runājam par 960 miljardiem eiro no 14. līdz 20. gadam, 330 miljardu struktūra fondos, uh, 95 miljārdi lauku reģionu attīstībai, tātad aptuveni pāri par. Uh, 5 400 eh, miljardiem, lai palīdzētu valstīm, arī tajā skaitā Vācijai. Nu, tā ir solidaritāte, tajā pašā laikā mēģinot garantēt augstāku konkurētspēju, mainot struktūras. Jāsaka, ka eh, nākotne sākas eh, pie jūsu namdurvīm, un tā tad tas ir jāpatur prātā arī runājot par solidaritāti, ja runājam par kapacitāti un budžeta pārpalikumiem. Uh, Jāsaka, ka mana uh, pavalsts, kurā es dzīvoju Vācijā, tur arī ir parādi, un, diemžēl, Nacionālā solidaritāte arī no tā pamatoti cieši. Un, ja labos laikos, traknos gados uh, tiek uh, budžeti pietiekami labi pārvaldīti, bet nav atlicis nekas malā nebaltai dienai, nu tas ir ļoti sarežģīti. Un tad uh, Katram ir e, jādod savs ieguldījums, nu iepazīstieties ar darba dokumentu, lai varētu parūpēties par nākotni, kaut ko atlikt nākotnēji. Un vēl viens teikums. Es atbalstu subsidiaritāti par politisko, ekonomisko konkurenci iekšējā tirgu Eiropas Savienībā, jo tāda ļoti uh, sasalusi, robusta, tāda kā iecementēta struktūra nekad nebūs uh, veiksmīga. Ja mēs runājam par dalību valstu suverenitāti, runātājs tiek pārtraukts. Eiropas Savienība un arī EMS uh, bez dalību valstu atbalsta nevarēs uh, veidot uh, solidaritāti. Paldies, Berešs kundze. Paldies par šīm debatēm Man un Raimaram Bēgēm uh, šīs debats ir tiešām ļoti vērtīgas uh, un uh, mēs šajā jautājumā virzīsimies uz priekšu tikai tad, ja katrā nacionālā parlamentā un arī šeit Eiropas parlamentā mēs spēsim uh, definēt uh, demokrātisko leģitimitāti virzoties uz eirozonas budžetu. Un tā ir tāda spēcīga tendence, par to es runāju mūsu darba dokumentā. Par šiem jautājumiem jau tiek runāts kopš uh, pagājušā gadsimta 70. gadiem, par to rakstīja Maka Dugals, bet mums pie šiem jautājumiem ir jāatgriežas, jo uh, Mums, eh, mēs esam eh, pārvarējuši krīzi un mums ir jādomā arī par solidaritāti un eh, solidaritāti bēgļu uzņemšanas jomā. Paldies! Un nākamais Boģes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Noslēgumā gribu pievērsties dažiem uh, ierosinājumiem, kas izskanēja debatēs mēs uh, strādāsim pie diviem svarīgiem pasākumiem. Pirmkārt, 2020. gada stratēģijas aktualizācija, balstoties uz sasniegtiem rezultātiem, un tāpat ir jāizvērtē tas, kas uh, nav uh, darbojies, un jādomā par nabadzības mazināšanu, darba vietu radīšanu. Otrakārt, par fiskālo paktu mums ir uh, iespēja padomāt par makroekonomiskiem nosacījumiem reālā ekonomikā. Šie divi svarīgākie um, uh, pasākumi dos mums iespēju padomāt par to, vai nav jāprecizē pastāv spēkā esošie noteikumi, vai e, vienkārši ir labāk jāizteno pašreiz spēkā esošie noteikumi, lai e, pārvarētu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Un e, ir jādomā par, arī par valsts kašu pildīšanu, ne tikai par tirzniecības bilanci. Paldies, un noslēgumā vārds būs Arčvīkungam. kungam bet es gribu informēt, ka mēs sāksim uh, eh, 2.45 šo pēcpusdienu. Tātad pusdienlaiks uh, nemainās. Uh, paldies, Sakātī kungs. Noslēgumā gribu teikt, ka šīs debates es ļoti augstu vērtēju, tās bija ļoti saturīgas. Mēs uh, uzņēmāmies lielu risku, kad eh, nolēmām ieviest eiro Eiropas Savienībā, jo šī nauda nebija saistīta ar vienu konkrētu valsti. Un mēs domājām, ka šo problēmu spēsim atrisināt eh, no, pieņemot eh, tādu kop, kopējā īpašuma reglamentu, pieņemot skaidrus noteikumus bet uh, nu, nav izdevies panākt, lai uh, šos noteikums visi ievērotu, ne arī varējām sodīt pārkāpējus, un uh, valstis novirzījās no šiem noteikumiem, un arī Grieķijas piemērs ir ļoti spilgts, un diemžēl mums nav izdevies novērst atkāpes masu bezdarbu. Un kad vajadzēja izveidot um, uh, finanšu stabilitātes mehānismu, tad mēs piedzīvojām lielu stabilitāti, uh, solidaritāti, un to darīja nevis 28 valstis, bet Eirozonas dalību valstis. Un tādēļ ir nepieciešama īpaša pārvaldības forma, politiku kopums, bet mēs varam vēl daudz ko uzlabot šajā jomā. Demokrātiskā leģitimitāte var uh, izpausties kā uh, uh, tāda uzraudzības grupa, ko veidotu nacionālie parlamenti un Eiropas parlaments, un fiskālā pakta 13. pāns ļauj mums to darīt runājot par Eirozonas budžetu, komisāra kungs parlaments ir uzņēmies iniciatīvu, mēs sagatavojam ziņojumu par šiem jautājumiem, un es uzskatu, ka mums ir steidzami jāvirzās uz priekšu šai jomā, jābūt e, e, drosmīgiem. Un uh, gribu teikt, ka Eiropieši kopumā uh, visi atbalsta eiro un eirozonas pilsoņi uh, sagaida ievērojamus uzlabojumus Eirozonas pārvaldībā, un mēs nedrīkstām pievilt mūsu pilsoņu cerības. Paldies! Bon.